Die Sitzung ist wieder. At, atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokols, kā arī pieņemtie teksti ir pieejami vai kādam ir iebildumi. Iebildumu nav, līdz ar to protokols tiek apstiprināts. Man ir vēl viens priekšsēdētāja paziņojums.